Un tagad daži komentāri par uh, sēdes sākumā. Es vēlos sveikt Mariju Romānu de Gaspārī. Lielā itāļu valsts vīra Alčīte de Gasperī meitu. Viņš ir viens no Eiropas Savienības dibinātāju tēviem.